Dželika Borisas kundze šeit. Viņa ir Poļus, Poļu Savienības Baltkrievijā Savienības vadītāja un Aleksandrs Milinkēvičs ir šeit. Kā jūs atceraties, viņš bija Sakarau balvas laureāts 2006. gadā. Viņš ir demokrātiskās opozīcijas vadītājs Baltkrievijā. Białoruś niestety znów. Diemžēl Baltkrievija atkal nonākusi prožektoru gaismā. Un tas tāpēc, ka tiek vērstas represijas pret NVO. Eiropas parlaments aizsargās tās vērtības, kas mums tuvs sirdī. Un mēs izteiksim nosodījumu pret šo režīmu, kas izvērš represijas pret demokrātiskām organizācijām tikai tāpēc, ka tās nav viensprātas ar totalitārismu režīmu domām sanāksmes protokolā un pieņemtajos tekstos, kas tika pieņemti 11.